Priekšsēdētāja kungs. Dāmas un kungi, es turpināšu dzimtajā čehu valodā un Tātad atklāju šīs dienas plenārsēdi. Tātad kā pirmais punkts uh, darba kārtībā ir uh, komisijas vicepriekšsādātājs uh, paziņojums, kur ir arī Savienības augstā pārstāvā ārlietās un drošības politikas jautājumos, un paziņojums būs par stāvokli Venecuēlā. Es lūdzu jūs sniegt ievadvārdus. Lūdzu, komisārkungs, jums vārds. Uh, Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Ziņas no